Mavrojānis kungam. Debats līdz ar to ir pabeigtas. Nākamā sanāksme notiks rīt, 4. 5. jūlijā, no 9. līdz 2. un no pēc tam pēcpusdienu, uh, un darba kārtība ir uh, publicēta.